Chers collègues, on va commencer déjà. Dārgie kolēģi, sāksim. Dārgie kolēģi, mēs turpinām skatīt mūsu darba kārtības nākošo punktu viedokļu apmaiņu ar Cecīliju Malmstrēmu, kas ir Eiropas iekšlietu komisāra. Sveic, Malstrēms kundzi! E, iekšlietu komisāri un būs mūsu pirmā viedokļa apmaiņa Lībē komitejā kopš vēlēšanām jūlijā. Melstrāns kundze atbild par imigrāciju, robežu pārvaldību, atsevišķiem kriminālu tiesību aspektiem, cīņu pret noziedzību un datu e, uzkrāšanu. Šodien viņa mums atskaitīsies par pagājušās nedēļas sanāksmi ar ministru Alfāno attiecībā uz Mare Nostrum un Frontex Un kā parasti, kolēģi, vispirms dodu vārdu koordinatoriem, mēs uzklausīsim Malstrēmas eh, kundas atbildes, un pēc tam varēs izteikties citi komitejas deputāti. Un tagad vārds eh, komisārē Malstrēmai. Paldies, dāmas un kungi! Dārgie deputāti, jaunie un no jaunievēlētie apsveicu saistībā ar jūsu ievēlēšanu, atkārtot ievēlēšanu, un esmu gandarīta par mūsu turpmāko sadarbību tu, tuvāko mēnešu laikā. Es eh, runāšu par to, kas ir paveikts pēdējos piecos gados saskaņā ar kopīgo mandātu un arī par to, ko paredz jaunais mandāts jo tagad mēs redzam, ka uh, saskaņā ar Lisabonas līgumu parlaments ir ieguvis līdzvērtīgu lomu iekšējās lietās, un tas bija tiešām tāds ļoti nozīmīgs ceļa posms. Un Iepazīstināšu jūs ar svarīgākajiem jautājumiem, kas ir paredzēti rudenī, sākot par migrāciju un um, patvēruma meklētājiem. Mēs redzam, ka pie robežām, skatoties uz to, kas tur notiek, situācija ir ārkārtīgi nopietna. Un situācija ir uh, pielīdzināma situācijai otrā pasaules kara laikā cilvēki masveidā atstāja savas mājvietas un meklē citas uzturēšanās vietas. Kopumā 52 miljoni cilvēku pasaulē um, ir pametuši savas dzimtās vietas. Un, protams, tas nozīmē, ka aktivitātēm ir jābūt vienotām, ir jābūt globālā mērogā. Uh, izstrādātām aktivitātēm un pasākumiem. Un Eiropas komisija ir izstrādājusi patvērumu meklētāju uzņemšanas sistēmu, kas tiešām ir sava vārda cienīga. Ir paredzēts saskaņā jaunajiem noteikumiem vienāda rakstura gadījumus arī vienādi apstrādāt vai kārt, nokārtot. Uh, Un, protams, ka komisija turpinās darboties, lai noteikumu ieviešana noritētu raiti dalībvalstīs, jo tas ir galvenais. Mēs, protams, izdarīsim spiedienu uz dalībvalstiem un arī uz Eiropas saimnības padomi, lai darbs virzās uz priekšu. Mēs redzam, ka no dienvidu robežu puses un arī no daudzām ziemeļu valstīm Eiropā cenšas iekļūt imigranti. Es gribētu pieminēt Grieķiju, Melīlju uh, un uh, Grieķiju, Itāliju, kas ļoti cieši no lielām imigrantu plūsmām. Uh, Mare Nostrum uh, programma ir ļāvusi izglābt dzīvības daudziem tūkstošiem cilvēku. Mēs turpinām gan finansiāli, gan politiski atbalstīt itāļus, arī Frontex šeit piedalās. Kā vadītāji jau sacīja, pagājušajā nedēļā tikos ar itāļu ministru Alfāno, uh, un mēs diskutējām par to, kā Frontex aktivitātes pie, papildināt. Un novembrī sāksies jaunas operācijas. Mare, tā nebūs tā kā tas pats, kas bija Mare Nostrum, būs grozījumi, mazliet eh, programma atšķirsies. Uh, Mēs sagaidām atbalstu Eiropas, no Eiropas parlamenta un arī no dalībvalstīm, jo, protams, mums būs vajadzīgs finansējums no Eiropas Savienības budžeta. Pilsoņu karš Sīrijā ir izraisījis humanitāru katastrofu. Uh, Arī Irākā situācija ir smaga un mūsu tuvākajās dalību valstīs ir krīze. Mums ir vajadzīgi starptautiska mēroga pasākumi. Cilvēki liela daudzi bēg arī, lai nokļūtu labākos apstākļos, lai tie ir tā saucamie ekonomiskie bēgļi. Un arī šeit mums ir jādomā, ko darīt, kā sadarboties ar izcēlesmes un tranzītu valstīm, kā uzlabot aizsardzības programmas, kā uzlabot likumdošanas ietvaru, kā labāk izmeklēt uh, un izpētīt um, nelegālās uh, pārpludināšanas vai transportēšanas mehānismus. Tāpat mums jāņem vērā ne tikai startautiskie likumi, uh, un, protams, mūsu vērtības, bet jāskatās uz demografisko situāciju Eiropā. Mums ir nepieciešami migranti, un mums jāvērtē migrācija vairāk drīzāk kā iespēja, nevis kā apdraudējums. Tāpēc esmu ļoti priecīga, ka esam lielā mērā pavirzījušies uz priekšu, attīstot likumīgos Eiropā iekļūšanas ceļus. Uh, Un jūs atceraties, ka mēs pieņēmām direktīvu par darba ņēmēju nosūtīšanu, kas bija domāta tieši cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju, lai viņiem nebūtu jācieš no eksploatācijas. Tāpat pieņēmām attiecīgos noteikumus um, birokrātiskā sloga samazināšanai, un abos šajos gadījumos Eiropas parlaments ļoti labi palīdzēja mums izstrādāt tādu sabalansētu tekstu, bet tagad galvenais būs noteikumu īstenošana. Runājot par Schengenas sistēmas funkcionalitāti, 2011. gadā Mēs sastapāmies ar krīzi, ar dažādām grūtībām, bet mūsu sasnā, sasniegumi pašlaik liecina par lielāku caurskatāmību attiecībā uz pārobežu kustību un jaunajā Schengenas novērtēšanas mehānismā visi šie jauninājumi ir labi redzami. Tāpat notiek diskusijas par nākamā gada izvērtēšanas programmu. Mēs esam stiprinājuši politiskās saites ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Runa ir sevišķi par vīzu atvieglojumiem arī Dienvidu, Balkānu valstīs un Moldovā, Peru, Kolumbija un citas 17 citas valstis stāv rindā, tā teikt uz vīzu atvieglojumu piešķiršanu. Esam pavirzījušies uz priekšu ar Gruziju, Ukrainu un Turciju, runājot par vīzu atvieglojumiem. Maroka, Azerbaidžāna, Armēnija un Tunisija ir valstis, kur arī ir panākts progress imigrācijas un mobilitātes kontekstā esam pabeiguši arī eh, vairākus nolīgumus par atpakaļ uzņemšanu. Runājot par drošību un cīņu pret organizēto noziedzību, vispirms gribu um, runāt par cilvēku, par cilvēku nelegālo tirzniecību. Likumdošana dalību valstīs atšķiras. Tagad mēs esam definējuši noziegumu apjomu, esam skaidrāk formulējuši sodus, pateicoties direktīvai, kas ir tātad domāta, um, lai pārvarētu cilvēku tirzniecību. Mums ir stratēģiju visai Eiropas Savienībai konkrētiem pasākumiem. Mēs esam iesaistījuši pilsoniskās sabiedrības pārstāvis un ekspertus šai darbā. Tāpat runājot par korupciju, tas ir noziedzīgs nodarījums, kam ir ļoti ļaunas sekas, jo tas uh, neļauj rasties uzticībai starp sadarbības partneriem. Uh, mēs redzam, ka korupcija pieaug. Pagājušajā pavasarī tika prezentēts jaunākais ziņojums par um, tieši tiem sektoriem, kam jāpievērš īpaši liela uzmanība korupcijas novēršanā. Un es ceru, ka politiskās debatas virzīsies tālāk, kā iecerēts. Mēs esam Uh, vienojušies par procedūrām, atvieglojuši to veikšanu cīņā pret organizēto noziedzību. Tāpat esam vienojušies par uh, sodiem un, kā jūs zināt, mūsu likumdošana pārēdz, ka cilvēkiem nav vairs tik viegli pieeja um, ķīmiskām vielām, ko var izmantot spridzekļu izgatavošanai. Un pirms vairākiem gadiem izstrādājām radikalizācijas um, tādu informācijas tīklu, tīklu, kas ļauj atpazīt radikālisma tendenču rašanos. Un Šobrīd balstoties uz to vācam informāciju, piesaistām eh, nevalstiskās organizācijas, eh, reliģiskos līderus, akadēmiķus un cenšamies šeit tad, strukturēt mūsu informācijas apjomu. Esam noslēguši ar ASV un Austrāliju nolīgums par pasažieru datu reģistriem. Sarunas nebija vieglas, gluži otrādi. Runājām par datu uzraudzību un uzglabāšanu un esam izstrādājuši ietvaru ar ļoti skaidriem noteikumiem attiecībā uz datu apstrādi. Runājot par kibernoziegumiem, arī tas ir ļoti nozīmīgs drošības apdraudējums. Arī šeit mums ir likumdošana, kas ļauj uh, Uh, novērst ļoti lielus, nozīmīgus uzbrukumus. Esam tāpat pavirzījušies uz priekšu sadarbībā šajā jomā. Eiropas uh, kibernoziegumu novēršanas centra sevišķi pievērš lielu uzmanību bērnu aizsardzībai. Uh, un mums ir izstrādāti noteikumi, kas, eh, kuros ir formulēti sodi eh, nodarītājiem un aizsardzība upuriem. Runājot par bērnu izmantošanu eh, tiešsaistē, arī šis jautājums tagad ir darba kārtībā un būs tuvākajā laikā. Tas viss ir priekšētais kundze, tie ļoti nozīmīgi likumdošanas jauninājumi Un jūnijā mēs formulējām arī ieceres tuvākajam laikam, balstoties uz visu to, ko es nosaucu. Mums ir daudz uzdevumu, aktuālu uzdevumu, ar kuriem jātiek galā nekavējoties, bet likumdošana ir tagad kvalitatīvāka, kas ļauj gan veikt preventīvus pasākums, gan labāk analizēt to, kas notiek. Es uzskatu, ka parlamentam ir un būs ļoti būtiska loma šajā darbā Mēs runāsim noteikti arī par finansējumu un iekšējo lietu ģenerāla direktorāts vienmēr ir gatavs jūs iepazīstināt ar detaļām. Skatoties nākotnē, protams, jaunais komisijas sastāvs nāks klajā ar jaunām iniciatīvām, bet vēl ir darbs, kas ir jāpaveic ar mani kopā. Visbūtiskākais ir Eiropola reforma, skatos uz Augustīnu, mums ir pirmais lasījums un padomes eh, tāda vispārīgā nostāja, tas viss veido labu pamatu turpmākajam. Tas ļaus Eiropolam labāk darboties, ņemot vērā pamata tiesības un datu aizsardzību. Tāpat Cipola policistu apmācības centra pilnvaras tiks saskaņotas ar Lisabonas līguma noteikumiem, un tas mums ļaus tālāk pavirzi, pavirzīties uz priekšu strādājot pie likumdošanas ieviešanas apmācības sistēmas. Tas skar arī citas aģentūras, un parlaments par to bieži ir runājis. SIPOL aģentūra ir tikai tāds stūrakmens starp aģentūrām. Runājot par migrācijas noteikumiem, um, studentiem un citiem, šeit Cecīlija Vikstrēma ir atbildīgā un es ceru, ka mēs pieņemsim noteikumus, kas ļaus vieglāk uh, uh, ieceļot Eiropas Savienībā cilvēkiem, kas vēlas šeit dibināt uzņēmumu vai studēt vai veikt pētījumus. Runājot par vīzu noteikumiem, arī šeit esam gājuši uz priekšu. Esam vienkāršojuši procedūras, veikuši harmonizāciju. Vasarā esam izstrādājuši formālu vienošanās tekstu starp Eiropas Savienību un Kanādu par pasažieru datu reģistru. Te jaunie noteikumi vairāk attieksies uz datu aizsardzību. Un noslēgumā runājot par eh, pasažieru datu reģistru runājot par īriju un par Sīriju un Irāku, mēs esam pievērsuši lielu uzmanību jautājumam par uh, ārzemju uh, kaujiniekiem vai cīnītājiem, kas pārceļās uz krīžu reģioniem no Eiropas Savienības. Uh, Tāpat esam izstrādājuši instrumentus, kas jāturpina attīstīt. Es ļoti priecājos, ka Kirkopa kungs. Priecājos, ka Kirkopa kungs turpinās strādāt ar PNR tikpat aktīvi. Es uh, nevarēju iekļauties ļoti īsā laikā, bet gribēju informēt arī jaunos deputātus par to, ko mēs darām. Eiropas modelis paredz meklēt kompromisus, mēģināt uh, atrast vienotu kopsaucēju starp dažādiem politiskiem viedokļiem. Mums ir vēl atlikuši vairāki mēneši darbu, un es priecājos par mūsu turpmāko sadarbību. Paldies, e, kolēģi, un Malstrēms kundze pirms kādu laiku bija arī deputāte Eiropas parlamentā. Viņi ļoti labi pārzina mūsu darbu, un tagad došu vārdu koordinatoriem. Vispirms no tautas partijas. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri par prezentāciju un izklātu. Kā jau jūs sacījāt, ir bijušas eh, lielas eh, uzlabošanās vērojamas daudzās jomās, bet es koncentrēšos no savas puses uz e, imigrācijas jautājumu, uz Frontex plus un trident pasākumiem. Esmu pati no Maltas, es ļoti labi apzinos, cik svarīgi ir marinostrum pasākumi un cik būtiski ir, lai nākotnē mēs saņemtu pietiekam atbalstu. Es arī atbalstu jūs vērtījumu, ka dalībvalstīm ir jāpāriet no vārdiskas solidaritātes uz konkrētu solidaritāti. Tomēr Mēdījos ir bijuši dažādi ziņojumi par to, ka, par to, kas var um, nomainīt un stāties vietā Marinostrum vai papildināt Marinostrum. Es domāju, ka šis jautājums ir labāk jādefinē un jāskaidro precīzāk. Viena lieta ir skaidra, ka ik vienai operācijai ir vajadzīgs dalībvalstu atbalsts, gan resursu, gan līdzekļu ziņā, un arī Eh, jānorāda, ka pretējā gadījumā Frontex eh, eh, programma neizdosies. Gribētu dzirdēt, kāda ir bijusi dalībvalstu konkurence, un arī novēlēt jums veiksmīgu atlikušo mandātu. Paldies, sociālistu grupas vārdā Sipelskundze. Paldies! Gribu Uh, pievienoties tam, ko teica ma, iepriekšējā runātāja. Es būtu pateicīga, Malstrēns kundze, ja jūs varētu konkretā, konkrētāk aprakstīt Frontex plus ak, šo akciju kopumu. Jūs sacījāt, ka tā sāksies novembrī kā dalībvalstis šeit iesaistīsies. Un vēl cits jautājums, jo runa ir nav tikai par migrantu glābšanu vai bēgļu glābšanu. Es eh, domāju, nez vai Itāļu valdība nevēlas, lai bēgļi, kas ierodas Itālijā, varbūt vēl, varbūt eh, Itāļiem nebūtu nekas pretī, ka šie bēgļi tiktu sadalīti pa citām, starp citām dalību valstīm. Un vēl par cīņu pret nelegālo migrāciju. Tas izklausās ļoti labi, bet kā uh, atklātā jūrā vai arī uz zemes robežas, kā var ātri vai sekmīgi noteikt, vai cilvēks ieceļo legāli vai ir nelegāli. Tāpat jūs pieminējāt legālo migrāciju, jo cilvēki brauc uz Eiropu, lai, jo vēlas šeit strādāt, vai nu viņiem ir zilā karte vai sezonālā darba atļauja. Sakiet, vai ir ieplānotas vēl citas iespējas legāli uh, pārcelties uz Eiropu, jo es neesmu pārliecināta, ka cilvēki citās valstīs, trešās valstīs vispār zina, kādas ir iespējas ieceļot Eiropā. Runājot par ārzemju kaujiniekiem, es gribētu zināt, kāpēc vācietim, kas ierastos no Sīrijas vajadzētu aizliegt ieceļot Vācijā. Es īsti nesaprotu, varbūt jūs varat mani apgaismot. Ir dalība valstis, kurās ir simtiem šo um, šādu kaujinieku, un ja tas ir zināms, vai es tikai vai nojaušu, nu, ka viņi gribētu doties uz Sīriju, uh, kāpēc nenotiek krimināla vajāšana, vai šeit nevajadzētu sākt ar nevainības prezumciju. Un neraugoties uz draudiem, kas šajā kontekstā pastāv, cilvēkiem atņemt pases vai viņus arestēt tikai tāpēc, ka tiek pieņemts, ka cilvēks neizturas īsti uh, kā pieklājas. Es gribētu tomēr zināt, kādas aktivitātes ir paredzētas šeit. Paroļu. Uh, much, Irkop kungs nākošais runātājs. Paldies. Priekšsēdētāji, vispirms es gribētu pateikties komisārei Malmstrēmai, jo viņa izgaismoja tos daudzos izaicinājumus, kuri ir, um, ar kuriem viņi ir saskārusies savā darbā, un tos apzinās ne tikai mūsu komiteja un šīs komitejas deputāti, bet arī ļoti būtīgi, um, cik sarežģītas ir problēmas, ar, ar kurām viņai ir jāstrādā, un mēs viņai novēlam vislabāko uh, liels panākums. Katrā ziņā esmu ļoti gandarīts par viņas paveikto. Un tagad. All... Ļoti īsi. Daži jautājumi. Ja es negribētu garlaikot pārējos kolēģis ar PNR eh, šodien, jūs zināt, kas eh, tur notiek. Bet runājot par bīstamo drošību situāciju, par tā saucamajiem brīvības cīnītājiem, par to, ka šie jautājumi tiek skatīti padomē, tas ir ļoti nozīmīgi. Es ceru, ka man izdosies pārliecināt kolēģis, ka jāturpin strādāt pie šiem jautājumiem, bet balstoties uz. Bet runājot par cilvēku tirzniecību, īpaši esmu nobažījies par bērnu tirzniecību. Tās ir uh, ne tikai noziegums, bet tas ir morāli pilnīgi nepieļaujami. Un domāju, ka dalībvalstīm ir jāzina, ka atsevišķos gadījumos, diemžēl, e, izturēšanās pret bērniem ir tieši tāda pati kā pret pieaugušajiem, gan uzņemšanas, gan aizturēšanas ziņa, un es domāju, ka ir vajadzīga atsevišķa pieeja, kur paliek cilvēcīgums attiecībā pret bērniem. Uh, Un domāju, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums. Un es domāju, ka kaut vai Eiropas Savienības reputācijas dēļ šis jautājums ir jārisina tālāk. Korupcija, naudas atmazgāšana. Pirms šīs sanāksmes man bija saruna naudas at, par at, naudas atmazgāšanu. Un domāju, ka komisija e, vajadzētu apzināties šo jautājumu labāk. Un es domāju, ka mums izdosies rīkot proporcionāli, vēršoties pret pārkāpējiem, naudas atmazgātājiem, kā arī nodrošinot to, kā likuma paklausīgiem pilsoņiem ir paredzēta korekta izturēšanās. E, tālāk e, par vidusjūras reģionu runājot, e, par task force. Par šiem jautājumiem esmu daudz domājis, tomēr, manuprāt, ar šiem piešķirtajiem līdzekļiem mums būtu jāpanāk skaidrāka izpratne dalībvalstīs par pamatiesībām. Ir bijušas nepieļaujamas izturēšanās pret patvērumu meklētājiem piekrītu, ka mēs saskaramies ar lielām problēmām imigrācijas ziņā. Noteikumi ir noteikumi, bet to ļaunprātīgi izmantošana nedrīkst būt pieņemama un nedrīkst novērst mūsu uzmanību no patiesiem bēgļiem patvēruma meklētājiem, kuri Eh, kuri ir devušies bēgļu gaitās. Kirkapkungs, paldies, nākošais runātājs Vikstrēms kundze. Paldies, eh, priekšsēdētājas kundze. Pēc eh, visiem zināmās stratēģijas pirms vairāk kā gada Eiropas līderi visi aicināja uz nekavējošu rīcību Taču bija visnotaļ nepatīkam konstatēt, ka tādas aktīvas rīcības eh, faktiski nebija, jo tās pašas dalībvalstis, kas bija aktīvi izteikušās par to, realitātē bloķēja iniciatīvas. Mēs zinām, ka Frontex eh, saskaras ar eh, dažādām grūtībām un būtībā ir atkarīga no dalībvalstu ieguldījuma. Un no tā savukārt ir atkarīga operāciju norise un cilvēku dzīvību glābšana. Uzskatu, ka mums vajadzētu pētīt to, kas tad ko ir apņēmies darīt Frontex plus operāciju sakarā un cik lielā mērā Māra Nostrum turpinās šīs operāciju iestrādnes. Tāpat ir jāpaturprātā, ka būtu jāsaprot, kad īsti mums šeit komitejā vispār būs pieejams Frontex operāciju plāns. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, un mums ir cik vien iespējams jāpiedalās šajā procesā, jo mēs Frontex regulām esam līdzdarbojušies un esam, esam iekļāvuši ļoti svarīgus elementus, kas ir saistīti ar cilvēktiesību aizstāvēšanu. Tādēļ mums vajadzētu iespējami drīz pievērsties šiem nopietnajiem jautājumiem. Man būtu vēl daži jautājumi, taču es došu vārdu citiem kolēģiem no Alde. Paldies, Erstas kundze. Paldies, gribu runāt par trim jautājumiem. Pirmais, tā ir migrācija un patvērumu meklēšana cilvēku pie mums brauc ar vien vairāk, jūs par to runājāt, bet jautājums ir, kāda palīdzība dalībvalstīm papildus ir paredzēts, kā dalībvalsts, kādu palīdzību saņems dalībvalstis papildus. Jūs runājāt par Frontex Plus un Mare Nostrum, un es gribu zināt, mēs lasām, ka par izmaksām vispār nekādas skaidrības nav, bet varbūt jūs jau apmēram varat pateikt, cik kādas izmaksas šeit būs. Un vēl vai atsevišķas dalībvalstis ir izteikuši savu piekrišanu šeit pied, piedalīties, darboties, sniegt savu ieguldījumu. Tad par resettlement, par uh, cilvēku pārvietošanu, izmitināšanu ir virkne pasākumu Eiropas Savienības līmenī. Kāda loma tad būs um, vadlīnijām attiecībā uz uh, bēgļu uzņemšanu uz jūras, uh, atklātā jūrā, vai ir paredzēts tos tad um, nogādāt kādās trešajās valstīs? Un vēl nākamais jautājums par džihādistiem. Par to jau vairāki runāja, vairāki deputāti, par to, ka viņus uh, varētu nelaist atpakaļ viņu izcelsmes valstīs. Es saprotu, kāpēc par to cilvēki tā runā, bet. Runājot par džihādistiem, ja pirms mēs mainām likumdošanu, varbūt mēs varētu sākt reāli attiekties pret šo cilvēku grupu. Uh, Es domāju, ka ar iecerētajiem jauninājumiem mēs atvērsim durvis un ielaid, izlaidīsim tādu džinu no pudeles, ar ko pēc tam vēl ilgi ņemsimies. Un es saprotu arī Kirkapa kunga nostāju, bet mums ir Eiropas kopienu tiesas spriedums par agrīno datu vākšanu un uzglabāšanu. Te viss ir skaidrs, un šāda datu vākšana ir atzīta par nelikumīgu. Tas attiecās arī uz attiecīgo Eiropas Savienības likumdošanu. Un tur ir skaidri pateikts, ka ņemot vērā jau to vien, ka tas attiec uz visiem cilvēkiem, uh, ka runa ir par jebkura cilvēka datiem, tad kādas sekmes terorismu apkarošanā mēs par tām vispār nevaram runāt? Kāds efekts šim tiesas spriedumam ir Eiropas līmenī? Ko jūs darīsiet, lai Eiropas saimnības likumdošana attiecīgi tiktu pielāgota, grozīta? arī tam jānotiek arī dalībvalsts līmenī. Ko jūs esat darījusi vai ko jūs grasāties darīt, ņemot vērā Eiropas kopienu tiesas spriedumu par datu vākšanu un uzglabāšanu? Paldies, neatmērnētājam. Paldies, komisārs kundzei, par ierašanos un par debatēm. Jūs runājat par vīzu liberalizāciju un atvieglojumiem. Varbūt, ka šis saraksts tomēr nav pilnīgs. Varbūt jūs varētu sīkāk pakomentēt šo jautājumu. Tālāk runājot par Māra Nostru. Ir skaidrs, ka Frontex plus ir jāņem vērām vai tas eh, aizstās pilnībā Mārinastrum, vai tas eh, aizstās tikai daļu, kuras vidus jūras daļas tiks ietvērtas eh, šajā programmā, kā īsti tas darbosies. Tas nav tāds nebūtisks jautājums, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un jautājums ir par to, cik vispār Frontex ir spējīgs izpildīt Māre Nostruma uzdevumus jo runa šeit ir par aģentūru, kas nodarbojas ar robežu aizsargāšanu un neļaušanu cilvēkiem iekļūt teritorijā. Taču galvenās problēmas jau ir saistītas ar humanitāro krīzi, ar palīdzību cilvēkiem, un ar to Frontex nenodarbojas. Es tiešām nesaprotu, kā robeža aizsardzības aģentūra var nodrošināt visus jautājumus, kas ir saistīti tieši ar humanitāro aspektu. Tādēļ es vēlētos paust bažas par to, kā tas viss vispār darbosies kopumā, nemaz nerunājot par detaļām. Kurš tad uzņemsies atbildību par izglābtajiem cilvēkiem? Par šo jautājumu mēs jau esam ļoti sen diskutējuši Frontexā par to, ka īsti nav skaidrs, kam ir kāda atbildība. Un jāglābj jau ir visi cilvēki, ne tikai legāli vai nelegāli ieceļojušie. Kas pārvaldīs glābšanas operācijas? Kurš uzņemsies atbildību par uzdevumu sadalīšanu? Atbildība nav skaidra. Kāda, kuram ir kompetence, tas nav skaidrs, un tas novad pie ļoti daudzām traģiskām situācijām. Tāpat ir notikusi apvienošanās. Un kāds, kāda tad būs pienotā vērtība šai, šai apvienošanās, šim apvienošanās procesam, jo būtībā jau aktivitātes ir eh, dažādas. Kā tad īsti izskatīsies eh, visas tās operācijas, kas ir saistītas arī ar jūras eh, transportu uzraudzību un citiem aspektiem? Nākotnē budžets tiks piešķirts Frontex plus kādas eh, tad būtu, kāds tad būtu pieprasījums eh, no dalībvalstīm pēc finansējuma, pēc eh, aprīkojuma, ekipējuma, jo, piemēram, Itālija ir vēlējusies finanšu kompensācijas. Tas jau neietilpst Frontex kompetencē. Kā tad mēs to, kā tad mēs ar to strādāsim? Tāpat presē varēju iepazīties ar interesantiem paziņojumiem no Itālijas un Francijas valdības, kas ir viensprātis par uh, atbildības uh, sadalīšanu. Kaut arī tajā pašā preses konferencē, kur ir pausti šie paziņojumi, runa ir, par, ir uh, runāts tas, ka vajadzētu diferencēt um, šīs kompetences, kas būtībā ir diezgan pretrunīgi paziņojumi. Paldies, Kārs Kundze! Un pēdējā koordinātori Ferāras kundze. Paldies! Sveicināta Austrēmas kundze. Es um, jau ento reizi, reizi varu uzdot vienu un to pašu jautājumu, kas jums jau ticis uzdots um, ļoti bieži par to, kas tad īsti notiks ar Frontex un kāda tad būs šī aizstāšana, apvienošanās vai līdzdarbība. Jūs minējāt to, ka šeit runājat par papildu operāciju. Un tad kā īsti atšķirsies šīs abas operācijas? Un vai jūs varat apstiprināt to, ka Frontex Plus neatieksies uz starptautiskiem ūdeņiem, jo tā tomēr būtu diezgan liela atšķirība no Māra Nostrum? Ja tas tā tomēr būs, tad kas notiks ar tiem kuģiem, kas ieradīsies starptautiskais ūdeņos? Vai viņi tiks ignorēti vai kā citādi? Un vai jūs varētu precizēt jautājumu, kas attiecas uz patrulēšanu, vai būs tikai patrulēšana uz robežām, vai būs arī izraidīšana, vai būs kāda glābšanas operācijas vai kā citādi. Un runājot par cilvēktiesībām, par to visu ir jādomā, ņemot vērā to, ka Māra Nostrum vēlākais eh, novembrī būtu jākonkretizējas, kā tad noslēgsies eh, šis posms. Ja Francija un Vācija varbūt pievienosies Itālijas iniciatīvai, tad ko darīs citas dalībvalstis vai uz tām netieksies vispār nekāda atbildība? Kāda tad būs uh, viņa loma šādās ārkārtas situācijās migrācijas jautājumos? - 83 uh, miljoni. Šāds ir Frontex uh, budžets. Vai nebūtu efektīvāk um, nodrošināt to, ka galvenā mītne šai aģentūrai būtu, piemēram, Sicīlijā, nevis eh, kur citur Eiropā, kas tomēr būtu daudz efektīvāk. Šajā ārkārtas situācijā šeit galvenokārt ir iesaistīta Itālija, un varam redzēt, ka par vairāk kā 60% palienājies eh, imigrantu skaits. Paldies Tagad došu vārdu Māmstrēmas kundzei atbildēšanai. Paldies! Es domāju, ka jūs visi minējāt jautājumu par Frontex un Marinostrumu. Sākšu ar to. Man liekas, ka rīt no rīta, ja nemaldos, būs eh, šeit Hilārijas kungs, eh, kurš varēs arī tehniskāk atbildēt uz atsevišķiem jautājumiem par Frontex. Taču runājot par Marinostrumu, tā tika izveidota pēc Lampedūzas eh, traģēdijas eh, un šeit būtībā galvenokārt ir iesaistīta Itālija. Tā ir ārkārtīgi nozīmīga operācija un vēlos eh, izteikt pateicību Itālijai par padarīto, jo tas ir bijis ļoti apjomīgs darbs. Runa ir tātad par pieaugošu plūsmu no otras eh, vidusjūras eh, puses eh, Itālijas virzienā. Ir aizvien vairāk nedrošu kuģu, kuri pārvadā aizvien vairāk cilvēku, un tātad cilvēku tiesniecība arī ir ļoti būtisks problēma jautājums. Māra Nostrum principā galvenokārt saistās ar Itāliju. Tieši Itālijai ir jālemj, kas notiks ar Māre Nostrumu Es zinu, ka ir vēlme noslēgt šo etapu, vai vismaz to mainīt, taču par to jālēmj tieši Itālijai. Frontex plus nav Māre Nostrum. Frontex nav to kompetenci un kapacitāšu, lai darītu to pašu, ko Māre Nostrum. Nav cilvēku resursu, nav finansiālo resursu. Māre Nostrum ir ārkārtīgi uh, dārga operācija. Un komisija jau ilgu laiku ir skaidri to apgalvojusi, ka nevaram aizstāt Māre Nostrum. Varam papildināt to, varam rīkot ierobežotākas operācijas. Pašlaik strādājam ar Itālijas un arī cerams ar Maltas eh, iestādēm un varēsim varbūt iesaistīt arī citas valstis, eh, lai definētu, kāds tad ir šīs operācijas eh, galvenais aptvērums un lai arī būtu skaidra tāme, cik būtu jāmaksā darbiniekiem, cik būtu jāmaksā par aprīkojumu. Taču diskusijas šobrīd vēl norisinās, tādēļ detalizētāk atbildēt eh, uz to nevarēšu, kaut arī šī informācija būs pieejama jau tuvākajā laikā. Runājot par Frontex mandātu, kā jau jūs daudzi zinātam, šķiet, ka arī Sipils kundze un citi to minēja, ir saistīts ar robežu aizsardzību. Joprojām ir cilvēki, kas ierodas no otras vidus jūras puses, un būs aizvien vairāk šādu cilvēku, jo, kā jau minēju, ir daudz dažādu reģionālu konfliktu. Un, piemēram, no Sīrijas ir cilvēki, kas migrē Eiropas virzienā un cilvēku kļūs aizvien vairāk. Mums nav tāda viena, vienīga risinājuma. Mums ir jāstrādā pie šī jautājuma visaptveroši. Kas notiek, ja bēgļi dodas prom no Sīrijas? Kā tikt galā ar šo problēmu? Mēs domājam arī par humanitāro palīdzību Irākā. Tāpat uh, ir jāstrādā pie cilvēktizniecības uh, izskaušanas. Uh, jāsadarbojas ar tādām valstīm kā Tunisija, sarežģītāk ir sadarboties ar Lībiju, saprotamu iemeslu dēļ. Tāpat um, strādājam pie tā, lai tiesība akti būtu pietiekami elastīgi, lai visas valstis ievērotu šos tiesību aktus un lai tiktu ievērots eh, Dublins priekšlikums, lai visi tie cilvēki, kas lūdz patvērumu, lai katra cilvēka lūgums tiktu arī izskatīts un izvērtēts. Un lai būtu atbildi par to, vai būs sniegts patvērums vai nē. Ja tas netiek sniegts, tad ir jābūt, jāpiemēro atgriešanas direktīva. Cilvēku atgrūšana ir noziegums gan Eiropas Savienības tiesību aktu kontekstā, gan starptautisko tiesību kontekstā. Vai tas tomēr tā notiks, vai cilvēkus joprojām raidīs prom? Jā, droši vien, ka tas tā joprojām notiks, taču tas ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām un arī Eiropas Savienības tiesībām. Jo ir nepieciešams iztenot atbilstošos pasākumus, kā tas ir norādīts tiesību aktos. No Eiropas Savienības komisijas puses, runājot par finansiālo aspektu, varam teikt, ka Mums ir jāskata, vai mēs varam apvienot dažādas izmaksas no dažādām operācijām, lai varētu apvienot budžetu un to padarīt darbspējīgāku, taču ir skaidrs, ka būs nepieciešami vēl papildu līdzekļi. Arī jums ir jāspēlē loma kopā ar padomi, lai rastu vairāk līdzekļu. Kad Frontex plus eh, kompetences un aptvērums būs skaidrs, tas nav nekāds noslēpums, bet tas vēl nav konkretizēts, tad būs arī Frontex valde un rīt no rīta Frontex ģenerāldirektors pilnīgi noteikti arī labprāt diskutēs par šiem jautājumiem. Būs diskusijas ar visām dalībvalstīm, būs eh, diskusijas ar ministru Alfāno, kurš vēlas uh, saņemt uh, atsauksmes no dalībvalstīm. Ir bijuši pozitīvi signāli, piemēram, no Francijas, un es zinu, ka ministrs Alfāno ceļo uz dažādām valstīm. Es pati došos drīzumā uz Maltu. Malta, protams, ir ļoti iesaistīta šajos jautājumos, un ir skaidrs, ka uzklausot diskusijas uh, starp ministriem par uh, sloga sadalījumu, kaut arī man vārds sloks nepatīk, drīzāk atbildības sadalīšana būtu piemērotāks jēdziens, tad jāteic, ka pašlaik ir 5-6 valstis, kas uzņem vairumu bēgļu. Protams, ne tikai Itālija, bet arī Vācija, Zviedrija, Francija, Avenotā karaliste, kā arī citas valstis, piemēram, Beļģija. Un šīs valstis eh, uzņem vairumu bēgļu. Savukārt ir aptuveni 15 valstis, kas dara ļoti maz. Šīs valstis dara tiešām maz, bet vai mēs varam tās piespiest? Nē. Vai mūsu loma ir viņus piespiest uh, palīdzēt? Nē. Taču mums ir nepieciešams izstrādāt uh, programmas, uh, kas nodrošinātu uh, maksimālu iesaistīšanos, kaut arī iesaistīšanās pamazām pieaug, taču tas ir pārāk maza, lai varētu sadalīt tiešām šo atbildību. Ir nepieciešams nodrošināt legāls veidus, kā cilvēkiem nokļūt Eiropā. Taču pašlaik diskusijas vēl nav pietiekami aktīvas par šo jautājumu. Mēs esam organizējuši dažādus pārdomu pūciņus un darba grupas par šiem jautājumiem, taču joprojām ir pārāk maz izdarīts šajos jautājumos. 8. un 9. oktobrī mēs diskutēsim vēl padomē arī par šiem jautājumiem. Es domāju, ka tas būtu viss, ko es eh, varētu pateikt par Frontexu. Taču eh, Es eh, vēlētos atgādināt, ka detalizētāk runāsim par to, kad būs lielāka skaidrība. Runājot par ārvalstu kaujiniekiem, šī problēma ir nopietna. Ir valstis, kas ziņo par to, ka viņu iedzīvotāji dodas uz Irāku un pēc tam atgriežas. Cilvēks, eh, kurš eh, maijā nogalināja četrus cilvēkus, uh, ebreju muzejā arī bija šāds te kaujinieks, un tā, tad varam secināt, ka problēma pastāv. Šeit ir jāsadarbojas slepenajiem un izlūkdienestiem, un mēs no savas puses varētu piedāvāt mēs nevarētu piedāvāt Eiropas Savienības līmeņa tiesību aktus, jo Eiropas Savienībai šeit nav kompetences. Šī ir tīri dalībvalstu kompetence. Mēs varam vienīgi pulcēties un diskutēt par šiem jautājumiem un um, izstrādāt tādu kā tīklu, kur mums būtu dažādas um, izejas um, stratēģijas un diskusijas par to, kā strādāt ar upuriem. Un Kā tad īsti rīkoties šādās situācijās, kā cilvēkus atturēt no došanās šādos eh, procesos, eh, dodoties uz citām valstīm un kļūstot par kaujiniekiem. Tas būtu viss, ko es varētu pateikt šajā jautājumā. Kā jūs zināt, migrācijas jautājumā mums ir atsevišķi noteikumi, kā aizsargāt tieši bērnus. Uh, Un, kad runa ir par cilvēku tirdzniecību, seksuālos vai verdzības nolūkos, piespiedu darba nolūkos, tad arī šeit ir atsevišķi noteikumi, taču, protams, ka būtu nepieciešams vēl piestrādāt pie tiesību aktu uzlabošanas, un tas pēc attiecas arī uz nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanas jautājumu. Tur es varu atsaukties uz Barņē kungu Un visbeidzot, runājot par Kosovu, šo valsti mēs e, neesam minējuši. Tā ir vienīgā valsts, kurai vēl nav atvieglojumu vīzu jautājumā no Balkānu reģiona. Mēs šobrīd e, strādājam pie šī jautājuma, un jūlijā tika izvērtēts e, panāktais progress. Tas ir bijis vairākās jomās šajā valstī, kā jūs zināt, pašlaik Tur notiek valdības veidošana, un kaut arī ir daudz nozīmīgi uzlabojumi, tomēr ir vairākas rekomendācijas vairākos eh, jautājumos par um, tiesu neatkarību un arī citiem būtiskiem jautājumiem par organizēto noziedzību un tās apkarošanu un tiesu sistēmu šajā sakarā. Protams, pamatmērķis ir tāds, lai arī Kosova varētu pievienoties eh, šim atvieglotiem vīzu režīmam, taču visi nosacījumi vēl nav ievēroti. Un visbeidzot par datu turēšanu. Mēs eh, jau esam diskutējuši par šiem jautājumiem un ir tiesas eh, spriedumā teikts par to, ka Eiropas saimnības regula šajā jautājumā nav proporcionāla. Jo pirms diviem gadiem mēs eh, diskutējām par to, ka šī datu saglabāšanas eh, direktīva nav ideāla. Un tiesa apgalvo, ka pašreizējais priekšlikums nav proporcionāls, kaut arī nepieciešams cīnīties ar organizēto noziedzību, tomēr šie pasākumi nav proporcionāli. Kas tad tagad notiks? Mēs analizējam šo jautājumu ar mūsu juridiskajiem ekspertiem. Protams, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, vai būs jauni priekšlikumi, kas būtu atbilstošāki tas pašlaik nav zināms. Protams, ka mēs ar jums vēl par to diskutēsim un arī komisijā par to diskutēsim. Taču mūsu izvērtējums ir bijis tāds, ka citi instrumenti, kā piemēram TFTP un citi, ir ierobežotāki aptvērumu ziņā un Viņi ir ļoti, tie ļoti konkrēti pasākumi un nekādā gadījumā netiks uh, anulēti, atcelti, ja tiek atcelta datu saglabāšanas direktīva. Protams, ka ir nepieciešams nostiprināt datu aizsardzību, taču, kā jau minēju, juridiskie eksperti apgalvo, ka šīm citām sistēmām, kas jau darbojas, nav tieši saiknes ar šo plašo sistēmu. Paldies, komisārs kundze, kolēģi. Mums ir tikai 30 minūtes, lai uzdotu jautājumus, lai uzklausītu atbildes. Runātājs saraksts jau ir noslēdzies. Ja būtu citi jautājumi, tad jūs varat uzdot tos arī ar e-pasta starpniecībām strēmas kundzei. Lūdzu, katram tikai viena minūte, jo jau 20 runātāji pietiekušies. Уважаема комисар Маустрём, през последните години на неспираща гражданска война в Годājumā komisāri, pēdējo, jo pilsoņu kar laikā Sīrijā laikā mēs, un arī citās vietās mēs esam vērojuši ne tikai eh, radikālas e, islāmistu organizācijas, bet arī Eiropas pilsoņas, kas papildina teroristu rindas. Mums ir daudz piemēru šie ar valstu karotāji atgriežas Eiropā un apdraud mūsu drošību. Kādi pasākumi ir veikti ir Eiropas līmenī un Eiropā puses, lai mēs nesaskārtos šeit ar teroristu uzbrukumiem no šo cīnītāju puses? Turklāt mēs eh, vērojam eks, eh, veselu eksodu no eh, Irākas. Ap diviem miljoniem cilvēku dodas bēgļu gaitās. Vai mēs esam gatavi šādiem Irākas bēgļu vilnim un kādus pasākumus mēs veiksim, lai palīdzētu uh, dalībvalstīm, kas būs eh, atradīsies buferu zonās. Ceru, ka mēs varēsim izvair, eh, eh, izvairīties no jaunas Lampedūzas. Paldies nākošais runātājs attiecībā uz justīcijas tiesas lēmumu par datu uzkrāšanas direktīvu. Manuprāt, šādi personas dati masveidā va, eh, attiecinām tikai uz telefonu datiem ir ierobežotas, eh, un tiesa ir skaidri norādījusi, ka personas datu uzkrāšana bez konkrētām aizdomām vai bez riska nav savietojama ar 7. vai 8. pantu pamatiesību hartā Eiropas Savienībā, un tas ir skaidrs eh, vēstījums, protams, arī tas atstāj norādi uz to, ka var personas dati tikt uzkrāti balstoties uz aizdomām, ja tas ir nepieciešams vai proporcionāls bet jautājums, vai tas ir nepieciešams politiskā veidā, taču juridiski šo, šis jaut, jautājums no tiesas puses ir palicis atvērts. Savukārt skaidri ir pateikts, ka bez riska vai aizdomām vienkārša uh, masveida datu uzkrāšana nav savietojama ar pamatiesību hartu un domāju, ka nedrīkst ignorēt to, kā pas, e, uh, pašreizējie nolīgumi e, E, par e, datiem, par PNR, par SWIFT ir attiecinājumi uz e, šo jomu, un tāpēc gribētu detalizētāku atbildi par to, kā jūsuprāt tiks īstenotas tiesas prasības. Vinbergs kundze, nākošais runātājs. Tack för ordet. Eh, jag har fått svar på många av mina frågor här. Paldies jau tika atbildēts uz daudziem maniem jautājumiem, bet man būs vēl viens. Mēs runājam arī par legālo imigrāciju. Kā tavuprāt varētu šādu sistēmu veidot un kurš varēs um, tajā piedalīties kādā skaitā. Piemēram, sīrieši, kas dodas uz Zviedriju, kas vēlas pastāvīgi uzturēties Zviedrijā. Domāju, ka datu apstrādē vēstniecībās tas ir ļoti atbildīgs jautājums. Tāpēc ir jādomā arī par uzņemšanu Eiropas Savienības līmenī, bet kā tiks noteikts skaits pa valstīm, kas par to lems un pēc kādas sistēmas. Nākošais runātājs. Intfelda. Man liekas, ka izskanēja mans vārds. Es to nedzirdēju, man bija uzlikts austiņas. Paldies, priekšsēdētāji, kas kopā ar mums man ir daži jautājumi par datu uzkrāšanu. Uh, Tieši tāpat kā Jānis Albrechts, es uzskatu, ka sekas ir daudz tālajošākas nekā datu uzkrāšana. Tas ietekmēs PNR, TFTP un līdzīgas programmas. Un šajā sakarā es gribētu zināt, kāpēc komisija visu laiku bīd uz priekšu Eiro, PNR parlamentā mēs skaidri norādām, ka to mēs nevēlamies. Ir atsaukti citi priekšlikumi direktīvām, piemēram, par um, maternitātes atbalstu, sakot, ka tam nav atbalsta padomē, kāpēc jūs neatsauca to, kam nav atbalsta parlamentā, kas ir juridiski nepamatot? Un otrais jautājums, ko komisija ir izdarījusi? Uh, attiecībā uz visiem noklausīšanās skandāliem, savienoto valstu skandāli, pēdējais ir aizsardzība. ICRIČ, kur amerikāņu drošības un tiesības sargājošās aģentūras var pēc saviem ieskatiem um, meklēt mūsu datos. Un visbeidzot, apvienotās karalistes bekiniem. Sapratu, ka par to ir, e, ka tas stāsies spēkā gada beigās. Kāpēc mēs par to tik maz e, dzirdam? Nākošais runātājs Silvīgi Joma. Paldies! Priekšsēdētāji, jūsu aprakstītajā portfelī ir ļoti daudz tematu. Un runājot par imigrācijas jautājumu, manuprāt, vajadzētu panākt eh, eh, konsekventu saikni starp dažādiem eh, tematiem, lai mēs varētu veidot visaptvarošu pie imigrācijas ziņā. Un ko jūs domājat pēc šiem pieciem gadiem, kad jūs par šo pieeju, vai tā jūsuprāt ir visaptveroša, konsekventa, uh, Eh, caurvijoši, vai mēs vienkārši dzīvojam ilūzijās. Paldies, Gijoms Skundze, nākošais runātājs dalī. Um, thank you. Paldies, priekšsēdētāji, īsts komentārs. Es būtu gribējis uzrunāt šo komiteju maltiešu valodā, bet, diemžēl, nav tulkojuma. Esmu pamanījis, ka tas no tā notiek arī citās komiteju sanāksmēs. Paldies, komisāri, ka esat kopā ar mums no sirds ticu, ka pēdējo gadu laikās Eiropas Savienība ir gājusi pareizajā virzienā, it īpaši runājot par patvērumu un imigrācijas jautājumiem, bet domāju, ka mums ir jādara vairāk it īpaši lik, eh, legālās imigrācijas ziņā. Mēs esam ļoti tālu no taisnīgas eh, atbildības sadalīšanas sistēmas Eiropas Savienībā, un arī ir pilnīgi skaidrs šodien, ka pietrūkst skaidrības par Frontex plus. Novembris nav tālu, un domāju, ka no paša sākuma ir jābūt skaidrām vadlīnijām par šo Frontex plus misiju, ka uh, kādi noteikumi, kāda būs geogrāfija, un tad, kad mēs runājam, ka e, pieeja būs ierobežotāka nekā Mare Nostrum, tad ko mēs ar to domājam? Un visbeidzot, šodien jūs pieminējāt arī to, ka ļoti nedaudz deputāti uh, Eh, dal, eh, ļoti nedaudz dalībvalstis pārņem patvērumu meklētājus. Domāju, ka tas ir Eiropas jautājums. Paldies, un tagad došu vārdu deputātei Atkinsonī. Um, the port of Dover is in my constituency. Do, domāju, ka. Uh, uh, ir būtisks nekontrolētās migrācijas jautājums starp Duvru un Kalē. Otrkārt, Eiropas aras, arestorders, Britu ģimeni Kingi tika uh, apcietināti pamatoties uz šādu orderi. Viņu noziegums bija mēģinājums ārstēt savu dēlu. Šeit e, ir vērojama nesavietojamība, un vai mēs varētu dzirdēt vairāk par šo jautājumu. Paldies, Satkinsons kundze, tā tālāk Anna Gomeša. Um, comments, comments your... Komisār, atbalstu jūsu komentārus. Man ir jautājums par ebola vīrusu, kas apdraud Eiropas drošību, arī pasaules drošību. Komisija līdz šim nav bijusi visai proaktīva un ļoti maz reaktīva šajos jautājumos. Gribētu dzirdēt jūsu komentāru. Tālāk par korupciju. Jūs pieminējat korupciju un ir joma, kurā ir daudz jādara, tāpat arī ir juridiskā, tiesiskā sadarbība, bet par korupcijas atkarošanu šobrīd ir Vācijā notiesāti cilvēki par e, korupciju, taču tiesa publiski neizziņo spriedumu. Man tika pateikts, ka tas ir slepens, un pat Portugāles tiesu uh, iestādēm, kuri pieprasīja detaļas, informācija tiek sniegta ļoti maz, lai mēs varētu saprast, kur, kur tad ir tie korumpētie cilvēki Portugālē. Šeit ir jāiesaistās komisijai, un es gribētu dzirdēt jūsu komentārus. Paldies, nākošais runātājs Sargentīnī. Paldies, priekšsēdētāji, divīs jautājumi. Uh, viens par jūsu piezīmi, ka cilvēki kāp laivās, jo nav iekļūt eh, legāli iespēja Eiropas Savienībai, tam var piekrist, bet vai es varu eh, sagaidīt, ceru, ka jūs turpināsiet būt komisāri šajā amatā, kāds, eh, kāds darbs tik veikts darba imigrācijas ziņā, jo ir nepieciešama šāda darba imigrācija mazatalgotiem amatiem. Otrais jautājums. Nesenais Kanādas pēner nolīgums ir parakstīts, bet mēs saskāramies ar tiesas lēmumu par e, Eiropas Savienības datu uzkrāšanu. Un vai nevajadzētu gan jums, gan mums e, šo nepieļaut pašu noteikumu pārkāpšanu. Paldies! Nākošais runātājs Ismailova. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāri! Vēlos vērst jūsu uzmanību uz bēgļiem Eiropas dienvidos, dienvidu austrumos. Pēc Bulgāru statistikas aģentūras datiem 13. gadā vai 7000 eh, patvēruma meklētāji ieradās Bulgārijā 14. gadā jūlijā, to, tie jau ir ap 4000 un to skaits pieaug. Bulgārija mēģina respektēt savas saistības, lai varētu garantēt pamatiesības šiem cilvēkiem, bet valsts saskars ar nopietnām grūtībām attiecībā uz pieejamiem resursiem, konkrēti finanšu resursiem. Bulgārija nav vienīgā šādā situācijā, līdzīgi tā ir vairākās valstīs pie Eiropas Savienības robežām. Un ņemot vērā šo situāciju, ko jūs domājat par iespēju risināt atsevišķas grūtības ar kopīgām Eiropas programmām, paturot prātā solidaritātes un atbild, atbildības principus, kā arī uh, finanšu iesaistīšanos, kā ir norādīts līguma 80. pantā. Paldies. Madam Maier. Maiers kundze. Sir Donkevēl. Paldies, priekšēdētāji. Manuprāt, absurdi ir tas, ka komisāre šo migrantu spiedienu uztver kā iespēju, vai Frontex Plus ir paredzēts kā robeža aizsardzības pasākumu kopums, vai tas ir tāds. Um, um, Veidenhausa, Veidenholzer kungs komisārs kundze, ļoti būtiski ir pievērsties ārzemju karotāju problēmai. Un es domāju, ka datu, pasažieru datu reģistrs neatrisinās visas problēmas šajā kontekstā. Manuprāt, ļoti liela problēma ir tieši šī rekrutēšana, jo cilvēki tiek piesaistīti tieši tādā vidē, kur viņi labprāt kļūst par džihādistiem. Grūti tam pat noticēt. Piemēram, parkos vai iestāžu telpās tiek izmantotas daudzveidīgas arī modernas metodes, rekrutēšanā. Es domāju, ka šeit varbūt vajadzētu daudz vairāk veikt profilakses pasākumus, lai šī rekrutēšana nebūtu tik viegli iespējama. Gribētu zināt, vai jums ir kādas pārdomas vai projekti šajā ziņā. Paldies! Nākamā runātāja būs. Sī. Sí. E, ehm, non avevo capito bene <laughs> che si trattasse di me. E, ehm, dunque, molte, doma- molte cose sono. Es ne, neuztēru, ka bija runa par mani. Tik tiešām daudz kas jau tika pateikts, un arī es savā laikā sadarbojos ar Malstrēms kundzi Un arī jūs izteicāties par Māre Nostrum, par Frontex Plus un par to, ko otrais eh, nenomaina pirmo. Bet eh, mans jautājums būtu, vai varētu būt tā, ka netiek eh, izveidota kopīgā imigrācijas politika, kāpēc nepaplasināt eh, tieslietu iekšlietu padomi uz un nepapildināt to šiem jautājumiem? It īpaši arī tad, ja pastāv vēl uh, regulāras uh, E, migrācijas plūsmas. Mums ir jādomā par robežu kontrolēm. Merci, Mums ir jāapzinās, ka šis jautājums ir būtisks. Nākošais runātājs Spinelli. Grazie. Paldies. Paldies, komisāras kundze. Es piekrītu Kengas kundzes pārdomām. Un tomēr gribu teikt vēl sekojošo. Jūs sacījāt, ka Mare Nostrum ļāva izglābt daudz cilvēku dzīvības, un tagad uh, ir cerība eiropeizēt šo Mare Nostrum uh, bet notiek gluži pretējais. Ir divas dažādas iniciatīvas, Mare Nostrum un Frontex Plus. Atbildība ir nošķirta, kompetence šeit ir sadalīta, ir paredzētas patruļas un kontroles, bet nav paredzēti glābšanas pasākumi. Mēs arī nezinām, cik dalībvalstis piedalīsies un vai tiks piešķirti līdzekļi. Problēma ir tā, ka Itālijas valdība ir inicējusi Mare Nostrum un pauž pavisam atšķirīgu viedokli. Tā saka, Frontex Plus nāks Mare Nostrum vietā. Un bez tam vēl, pēc manām domām vai pēc manas sapratnes, es saprotu, to tā, ka Mare Nostrum uh, tiks pārtraukt un līdz ar to atkal vairāk ies bojā cilvēki. Guzma. Gracias. Senora, senora komisārija. Paldies. Komisārs, kundze, saskaņa ar apvienoto nāciju bēgļu augstā komisarijā datiem 1880 personas ir noslīkušas vidusjūrā bēgot no kariem, bādā. Tūkstošiem cilvēku katru gadu mēģina iekļūt Eiropā, ko jūs esat pārveidojuši par cietoksni. Mums risinājums nav meklējums ne caur Frontex, ne ar caur Frontex plus, bet uh, Eh, pirmkārt ar to, ka tiktu pārtraukta ieroču tirzniecība konflikta eh, eh, valstīm. Komisāris kundze gribētu uzdot jautājumu. Vai jūs zināt, kāda ir situācija uz dienvidu robežas Siltā un Meriģā, kur nepārtraukti tiek pārkāptas cilvēktiesības? Vai jūs zināt, ka netiek ievērot Spānijas un Eiropas likumdošana par nelegālām deportācijām? Vai jūs zināt, ka tiek liekta pieeja starptautiskiem protekcijas mehānismiem? Organizācija Human Rights Watch ir nosodījusi spēka pielietošanu no Melijas. Uh, E, zemesardzes puses. Vai jūs to visu zināt? Paldies. Nākošais runātājs - deputāte Lauristīna. Paldies priekšsēdētāji. Arī es gribu pateikties e, deputā, e, komisāriem Alstrēmai par šo ļoti grūto īstenoto darbu. Dažkārt liekas, ka tas ir pilnīgi bezcerīgs un varbūt nav šobrīd pienācis laiks izdarīt uh, slēdziens, bet eh, kāds jūsuprāt ir viss eh, grūtākie jautājumi un kādas ir domas eh, ja, risinājumiem, kurus jums nav bijis laika ieviest, bet tos varētu atstāt nākošajai komisijai. Viens no tiem vairāk kārt izskanējis ir vairāk efektīvu visu Eiropas mehānismu, ne tikai, lai sniegtu palīdzību, bet kas notiek ar tiem, kuri ierodas, kā viņus integrēt efektīvāk. Ļoti daudz līdzekļu tiek novirzīti integrācijas mērķiem eh, daudzās valstīs, bet praktiski visi eh, piekrīt, ka tā netiek izmantota efektīvi. Tīpaši gribu uzsvērt iepriekš sacīto jautājums par bērniem un jauniešiem. Vai ir vajadzīga darba spējīgāki risinājumi Eiropā bērniem, imigrantu bērniem, kas tiek novirzīti viņu integrācijai un izglītībai, jo tas ir ļoti e, būtisks jautājums. Mēs redzam otrā, trešā paudze imigrantiem kļūst par nastu pašiem sev un Eiropai un uh, Eh, pieaug konflikti, vai jums ir kāds, eh, kādas eh, domas par nākotni šajā sakarā? Nākošai komisijai paldies! Merci, madame présidente, madame. Nākošais runātājs Rašīda Datī. Ļoti daudz būtiski jautājumu izskanēja, es neatgriezīšos pie tā, kas jau tika pieminēts. Man interesē viens organizatorisks jautājums. Jūs pieminējāt grūtības pārvaldīt migrācijas plūsmas un tam sēkas, kas ir saistāmas ar dažādiem izaicinājumiem, uh, bet attiecībā uz drošību, sanitārijas jautājumiem izskanēja par jautājums par kolēģu, kolēģi par ebolu vīrusu, un kā mēs varam labāk pārvaldīt šo pagrīdes imigrācijas plūsmu. Kalē pilsēta Francijā ļoti lielā mērā skār šī imigrantu plūsma, par 50% to skaits ir pieaudzis dažu mēnešu laikā Kalē pilsētā, kas ir tranzīta pilsēta, lai pēc tam pārceltos pāri uz apvienoto karalisti. Eiropas Savienība nevar palikt vienaldzīgi saskaroties ar šādām stratēģijām, jo uh, mūsu ārējās robežas reizēm tiek tik slikti pārvaldīts, pēc šie bēgļi nonāk, vai, vai tie būtu Kalē vai Lampedūzā, viņi cer nokļūt kādā konkrētā Eiropas valstī, tīpaši apvienotie karalistē, un mēs uzskatām, ka Frontex puses varētu būt ar pro, eh, pozitīvu ietekmi, lai mazinātu šo eh, bēgļu plūsmu un humanās drāmas, ar kurām mēs saskarāmies Domāju, ka tas ir ļoti būtiski, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju. Bet papildus atbilstam Frontex plus mēs vēlamies Eiropā stiprināt sadarbību ar izcelsmes un tranzītu valstīm, vairāk iespēju attiecībā uz imigrantu kontroli, tā, tā izskaitā pirkstu nospiedumu noņemšana, datīkundze ir jābeidz uzstāties, es tūlīt beidu savu uzstāšanos, man ir tikai daži vārdi, un es gribu noskaidrot, vai būs komisārs imigrācijai, kā to teica Žans Klots Jungers, un kā mums tas tiks solīts vēlēšana kampaņas laikā. Komisārin. Mm. Tas ir atsevišķs eh, deputāts eh, papildiniet priekšējā runātāju. Tas ir politisks jautājums, tur nav jābūt ievēlētam. Much, Madam, your, uh... Paldies, komisārs Kunze, par jūsu skaidro izklāstu par ļoti daudzām problēmām. Man ir jautājums, kā panākt, lai personas data aizsardzības eh, likumdošanas kopums padomē nonāktu līdz kādam noslēgumam, un 2015. gadā mēs varētu ķerties pie darba. Kā jūs grasāties labāk organizēt darbu, kā jūs gribat nu, piespiest prezidentūru, uh, beidzot sākt šo procesu labāk pārvaldīt. Vēl trīs deputāti un pēc tam vēl Sipeles kundze. Uh, šiem deputātiem es došu vārdu, mums ir pavisam nedaudz laika, un komisārai arī vēl jāatbild uz jautājumiem. Lūdzu, uh,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 vai mēs vēlamies veidot humānu Eiropu vai Eiropu cietoksni. Tāds ir jautājums. Agrāk sapratu, ka Frontex būs saistās Mare Nostrum. Tagad tiek apgalvots, ka tas tā nebūs. Tiek apgalvots, ka būs vajadzīgs vairāk finanšu resursu, lai aizstātu Mare Nostrum. Tāpat dzirdam, ka dalībvalstīm nav līdzekļu, lai maksātu par šādu programmu, par atbalsta un glābšanas programmu. Itālija faktiski ir vienīgā, kas ir strādājusi. Izskatās, ka Eiropas Savienība neko nav darījusi, un tas ir vistrakāk. Vai, Malmstrēmas kundze, Eiropas Savienība jūsuprāt būs humāna? Vai mēs pārstāvam humanās vērtības? Paldies! saka nākamā runātāja. Vēlētos runāt eh, par eh, bēgļu humanitāro jautājumu risināšanu. Ja mēs skatām, kā tiek risināt šie jautājumi vidusjūras reģionā un citus reģionos, tad eh, esmu priecīgi konstatēt, ka runājam par atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm. Zviedrija uzņem 20% bēgļu. Un šobrīd ir pienācis laiks eh, skatīt situāciju kopumā bēgļu jautājumā, ne tikai vidus jūras reģionā. Runa ir par ārkārtīgi svarīgiem un steidzamiem jautājumiem, tādēļ priecājos, ka komisija par tiem runām. Priecājos, ka runājāt arī par cilvēku tirzniecības jautājumu. Ko jūs grasāties darīt, lai nodrošinātu, ka uh, visas dalībvalstis īstenotu iepriekšējā mandātā pieņemtās direktīvas. Un runājot par um, nepilngadīgo personu pavadības stratēģiju. Vai pašreizējais, vai ņemot vērā to, ka pašreizējais rīcības plāns ir noslēdzies, jūs vēlaties izstrādāt jaunu rīcības plānu vai ir kāda cita veida plāni? Paldies! Paldies! Es jau agri pieteicos. Paldies, ka dodat man vārdu. Paldies, komisāras kundze, par Frontexu. Ja ir astoņi reizi vairāk ieceļotāju vidusjūras reģionā, tad ir skaidrs, ka Frontex budžets ir daudz par mazu. Tāpēc es atbalstu šo pieprasījumu plus 20 miljonu eiro un gribu jums jautāt, kā jūs vērtēt izredzes papildināt Frontex budžetu nākamajā gadā. Par Frontex plus jūs runājāt, ka būs jauns priekšlikums, kad? Un trešais par migrāciju. Vai komisija ir iecerējusi citas politikas jomas, piemēram, attīstības palīdzību trešajām valstīm kaut kādā veidā uzlabot? Paldies, tagad Sipeles kundze vienu minūti. Ļoti īsi. Itālija ir paziņojusi, ka Mare Nostrum beigsies un Frontex nāks tās vietā, bet mēs zinām, ka tas nav iespējams. Kāda ir vienošanās ar ministru Alfāno? Mēs saņēmam informāciju no itāļu ministra, gribu zināt, vai tas ir tiesa, proti Mare Nostrum tiks īstenota nacionālajos ūdeņos, bet Frontex Plus tikai startautiskajos ūdeņos. Kā jūs to komentēsiet? Lūdzu, komisāre. Uh, mums nav daudz laika, jo mums vēl jābalso par budžetu. Paldies, runāšu īsi, taču ir ļoti daudz jautājumu. Sākšu ar Datīkundzes jautājumu par migrācijas um, komisāra posteni. Es nezinu, tas vēl ir Junkera kunga projekta stadijā. Es domāju, ka nākamnedēļ sāksim runāt uh, par šiem jautājumiem. Ja viņš ir apņēmies tos izsināt, tad varēsiet uzdot viņam šo jautājumu nākamnedēļ. Runājot par uh, pāriem jautājumiem, par arestorderi un datu aizsardzību sarunām jāpiekrīt, ka padoma šeit ir ļoti lēna. Pāris vārdi par migrāciju kā tādu. Daudzi no jums jautāja, vai tiešām tā būtu jārīkojas. Nu, protams, ka nē. Tautsēmniecība, nodarbinātība un migrācija būs uh, vislielākie izaicinājumi turpmākajos gadu desmitos. Cilvēki pārceļas no viens vietas uz otru, cilvēki veido labāku nākotni. Tas ir apsveicami, taču ir arī cilvēki, kas vienkārši bēg no slimībām, posta, kara, konfliktiem. Un tikai ļoti maza daļa šo cilvēku mēģinās nokļūt Eiropā. Simt tūkstoši No trim miljoniem Sīrijas bēgļu ir mēģinājuši nonākt Eiropā. Būs arī irākieši, kas mēģinās pie mums nonākt, taču vairums no viņiem dodas uz kaimiņu valstīm, uz Irākas kaimiņu valstīm. Protams, ka ne jau visi šie cilvēki var braukt uz Eiropu. Mums ir jāpārvalda migrācija, mums ir jāpārvalda darba migrācija un patvēru migrācija. Mums ir jādara viss iespējamais, lai būtu globāla, globāls priekšstats eh, par šo jomu. Mums ir jāapvieno centieni šajā jomā un jāapvieno rīcība politikas, kas attiecas uz nodarbinātību, kas attiecas uz migrāciju, jo šis ir ļoti liels izaicinājums. Eiropā šobrīd ir nostiprinājušies politiskie spēki, kas uzskata, ka migrācija ir draudz. Nepiedaru šiem spēkiem, taču ir skaidrs, ka mums ir jācīnās ar šīm, šiem uzskatiem, vai tiem būtu politisko partiju līmenī vai valdību līmenī. Un kāds tad ir šis posms no izceļošanas vietas līdz uh, ieceļošanas vietai? Tieši par šo posmu mums ir jādomā. Runājot par Frontex plus, nē, tas neaizstāja Mare Nostrum. Es nezinu, ko tieši teica ministri šobrīd, uh, nevar to komentēt, taču Mare Nostrum, kā jau teicu, ir tikai Itālijas kompetencē. Frontex plus to papildinās, bet neaizstās, jo Frontex plus būs atšķirīga un mums ir jāsaprot, ka ir nepieciešama vēl lielāka iesaistīšanās no dalībvalstu puses, lai visi 28 dalībvalstis piekristu sadalīt šo atbildību. Mēs nevaram piespiest visas 28 valstis, bet mēs varam lūgt to darīt. Mēs, kā Eiropas Savienība, nevaram neko uzspiest, taču mēs varam vismaz lūgtu uh, ievērotu pamatkonvencijas šajos jautājumos. Mums ir daudz labu likumu, kas ir saistīti ar nodarbinātības jautājumu un ar pētniecības jautājumu. Šajā jautājumā mums jau ir ļoti labi tiesība akti, taču tie ir pārāk niecīgi. Uh, būtu nepieciešams eh, sagatavot eh, ko labāku, apjomīgāku, un šobrīd diskutējam par to, veicam analīzi un ceru, ka šajā jautājumā būs arī daudz veiksmīgu iniciatīvu. Runājot par ebolas vīrusu. Es domāju, ka vairāki kolēģi jau ir izteikušies par šo jautājumu. Mēs esam mēģinājuši izveidot tīklus, iesaistot ārstus, veicot analīzi, ieguldot līdzekļus, taču, protams, šis ir ļoti bīstams vīrus. Varbūt, ka varētu lūgt atbildēt veselības komitejas kontekstā uz šiem jautājumiem, kas uh, šo pēcpusdienu arī, eh, starp citu, šajās komitejās eh, notiek diskusijas tieši par šo jautājumu. Un runājot eh, par datu saglabāšanas direktīvu un pasažieru datu reģistru, tad jūs varbūt zināt, ka šis PNR, ja pasažieru datu reģistrs, uh, aprobežojas ar to, ka tur ir iekļaut dati, ko pasažieris sniedz turisma firmām un aviokompānijām. Tātad šeit nav jebkura veida informācija, bet tieši konkrētā informācija, ko sniedz pasažieris. Man šķiet, ka parlaments nav noraidījis pasažieru datu reģistru, tādēļ arī turpinām strādāt pie šī jautājuma, atbildot uz attiecīgo jautājumu, ko uzdevāt. Un es uzskatu, ka būtu vēlams izstrādāt Eiropas Savienības līmeņa pasažieru datu reģistru, lai konkretizētu, kāds ir aptvērums, kādi ir ierobežojumi un kā īstenot praksē šādu reģistru. Tādēļ ir apsveicami, ka jūs arī šobrīd vēlaties diskutēt par šo jautājumu. Runājot par ārvalstu kaujiniekiem, es domāju, ka šis jautājums ir ļoti būtisks, kaut arī Eiropas Savienības līmenī nepiedāvājam tiesību aktu projektus, veicam daudz preventīvu programmu, ir dažādu veidu programmas ne tikai kaujiniekiem, bet arī galēji labēji vai kreisi noskaņotiem ekstrēmistiem ir programmas, kas palīdz cilvēkiem saprast, kā izkļūt no šīs vides un kā atgriezties sabiedrībā. Uh, Savukārt, kas attiec uz tādu represīvo tiesību aktu pusi, tas ir dalībvalstu kompetencijiem. Es domāju, priekšsēdētājs kundze, ka tas būtu viss. Atvainojos, ja aizmirsu atbildēt uz kādiem jautājumiem. Un paldies par uzmanību. Man bija liels prieks šeit uzstāties. Paldies, komisārs kundze. Jā, jā, 36. pants. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Te runa nav tikai par Britu aptinu un aptautu. Ir skaidrs, ka komisija ved sarunas un padomu piekrīt vai nepiekrīt, taču pēc diskusijām citus ģenerāldirektorātos es eh, atgriezīšos, lai pastāstītu jums par šo situāciju. Paldies. Jautājums no zāles būtu vēlams saņemt šo informāciju arī rakstveidā, lai tie, kas nav klāt, varētu ar to iepazīties. Paldies, paldies, komisārs kundze, veiksmi vēlēšanās. Un varbūt, ka varēsim jūs uz ielūgt vēl kādu reizi pie mums ciemos. Tagad turpināsim ar balsošanu. Referenta kungs, vai vēlties um, izteikties? Nē. Ja nevēlaties izteikties, tad divas minūtes, lai zālē iestātos klusums, un tad turpināsim balsot ar balsošanu. Is he was?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 klusumu zālē. Madam Bild. Biltas kundze, lūdzu. Lūdzu, pārbaudiet, vai darbojas jūsu balsošanas kartes un iekārtas. Est-ce que tout le monde a posé les cartes déjà? Vai esat visi ievietojuši kartes? iekārtās. Sākam balsot. Beidzam balsot. Darbojas un arī deputātu skaits atbilst. Mēs pārbaudījām, kā darbojas balsošana. Tagad par grozījumiem sāksim balsot. Sešstūkstošsimts par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 20 par pret, atturas, noraidīts. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 23. par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas. Šķiet, ka jāpārbauda elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski. Balsosim elektroniski.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 1 plus 1 moins, ça s'égalise, mais 27, 27, c'est rejeté. Ça, ça s'égale, 27 et 27, c'est rejeté. Ja ir 27 par un 27 pret, tā tad noraidīts. Tas ir mans balsojums. Vispirms es eh, panācu pozitīvu eh, rezultātu, un jūs nepaskaidrojāt, eh, kāpēc mēs balsojām atkal, un tagad ir negatīvs balsojums. Lūdzu, paskaidrojiet, kas notiek. Ah, excusez-moi, madame Sargentini. Atvainojiet, Sargentīni kundze. Mēs balsojam. Ir vēl viena kārte klāt sociālistiem un ir vēl viena uh, balss pret līdz ar to. Pirmajā kārtā jūs prasījāt otro kārtu, nepaskaidrojot, kāpēc tas ir vajadzīgs. Parasti, jā, rezultāts ir tāds pats, tad nav problēma, ja es zaudēju pie. Uh, to balsi pirmajā tūrē, tad es eh, tad visai zaudēju viņu arī otrajā. Tagad es pirmajā ieguvu un otrajā zaudēju šo balsi. Sekretariāts man paskaidroja, ka pirmā balss bija, pirmais balsojums arī bija līdzīgs jo bija divas kartes, bet arī divas personas, kuras bija pret, un tā, tad sanāk līdzīgi viss. Un tagad mēs turpinām 25. grozījums par. Pret atturas noraidīts.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 Nākošais 30. par 30. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts.

Sorry. Ms. Sipel made a point on 30. E, Sipelskons uzdeva jautājumu par 30. Jūs neteicāt 30. E, varētu teikt, ka jūs, e, jūs noraidāt viņas 32. Sargentīnī kundze. 30. ir noraidīts. Pēc tam mēs likām uz balsošanu 32. 32. grozījumam, kurš ir par, pret, atturas, noraidīts. Nākošais ir 31. par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. 33. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 03. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 04 par pret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 35 par. Atvainojiet, 36, saka priekšsēdētāji par. Pret. Atturas noraidīts. 06 par. Pret. Atturas pieņemts. 37 par. Pret. Atturas noraidīts.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 atturas pārbaudīsim. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Adopti. Pieņemts.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 pieņemts. 53 par pret atturas noraidīts. 54 par pret atturas pieņemts. Pārbaudām elektroniski. 44. saka priekšsēdētāja. 54. izlabo priekšsēdētāju. Le vote est clos. Le résultat. Beidzam balsot. Rezultāts noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 58 par pret atturas domāju, ka pieņemts. Pārbaudām 58. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts.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 63 par. Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudām elektroniski 63. Beidzam balsot. Pieņemts. 64 par pret atturas noraidīts. Domāju, ka viss bija skaidrs, bet ja vēlaties, elektroniski pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts.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 68. par, pret, atturas, pieņemts. Pēdējais atkrīt. Un tagad mēs pāriesim pie rezolūcijas. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts par otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur viens par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. Septītais divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts Noraidīts. Motiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret manuprāt, ir jāpārbauda. Pārbaudām elektroniski otro kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīspadsmitais grozījums par pret saturas noraidīts. Mutiskais grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. Tālāk otrā daļā 17. grozījumā par pret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 21. par pret atturas noraidīts. Vēlaties pārbaudīt 21. pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad trešais kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. tik. Beidzam balsot. Kāds ir rezultāts? Excusez-moi, Kolēģi atvainojiet, bet trīs cilvēki nav nobalsojuši. Vai mēs varam pārbalsot? C'est tout? Oui. C'est bon. C'est bon déjà? D'accord. Ir jau sabalsojuši. Labi, tādā gadījumā rezolūcija ir pieņemta. La réunion de la commission. Komiteja sanāk rīt deviņos.